darbība arī banānu nozarē. Tā vienlaikus šie nolīgumi mums ir palīdzējuši noregulēt Eiropas Savienības uh, tirzniecības disputu pasaules tirzniecības organizācijā. Paldies! Mums ir starptautiskās tirzniecības komitejas rekomendācijas projekts un balsojums notiks rīt 11.30. Tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir mūcisks jautājums komisijai padomē par pret tuberkulozes vakcīnas iniciatīvu. Tagad vārds Gerens kungam kā vienam no deputātiem, kas ir uzdevis šo jautājumu. Vai jūs vēlaties uzdot jautā, tagad uzstāties kā mutiskā jautājuma autors Gerens kungs? Es jūs uzrunāju trīs reizes, bet jūs, diemžēl, man laikam nedzirdējāt. Jā, paldies. Mēs vēlamies atbalstīt uh, projektu, kas ir ļoti svarīgs gan Eiropas Savienībai, gan attīstības valstīm, un kuras mērķis ir izskaust tuberkulozi ar vakcinācijas palīdzību. Jāatgādina, ka uh, miljoniem cilvēku ir nomiruši no tuberkulozes 2009. Uh, uh, gadā. Šeit ir runa par 50 miljārdu dolāru zaudējumiem Āfrikā vienā pašā. Tuberkuloze ir tipiska jaunatīstības valstu problēma, bet ir arī gadījumi, par uh, šīs uh, slimības parādīšanos uh, apvienotā karalistē un īrijā 2010. gadā, un tas liecina, ka šī problēma ir aktuāla arī mums, un tāpat Krievijai un Baltkrievijai. Ir uzsākta iniciatīva, lai radītu efektīvas vakcīnas, lai palīdzētu aizsargāt attīstības valstu iedzīvotājus par samērīgu cenu. Man ir uh, jāizsaka tādi komentāri, ka veselībai nav cenas, bet tai tomēr ir izmaksas tās aizsardzībai. Bet uh, visi jaun, pētījumi tiek veikti attīstības valstīs un tādēļ ir jāpārdala izdevumi starp attīstības valstīm un, un uh, attīstītajām valstīm lai varētu nodrošināt pētījumu veikšanu. Dienvidu mm, valstu ieguldījums pētniecībā ir ļoti neliels, un mums ir jāizrāda solidaritāte, lai varētu kompensēt šo situāciju Un jānozīmē, jānorāda arī, ka tuberkulozes vakcīnas izstrādāšanas programma ir pilnībā iekļaujas 2020. gada uh, prioritāšu programmā. Un vēl viens komentārs. Uh, šeit um, uh, ir uh, nepieciešams um, meklēt finansējumu gan tradicionālos veidos, gan netradicionālos veidos. ASV un Kanāda un attīstības valstis, kuras uh, skar tuberkulozes problēma gan tiešā veidā, gan arī solidaritātes veidā, arī šīm valstīm būtu jādod savus ieguldījumus minētajā iniciatīvā un jāveido uh, publiskās privātās partnerības iniciatīvas, lai izrādītu solidaritāti ar tiem, kam ir nepieciešams gan medicīnas, gan finansiāls atbalsts. Paldies! Paldies! Tagad vārds atbildēji komisijas pārstāvim komisāram Čološam. 2008. gadā tuberkulozes vakcīnu iniciatīva tika izveidot kā publiskā privātā partnerība septītās pētniecības pamatprogrammas ietvaros, lai varētu piesaistīt papildu finansējumu šim svarīgai nozarei. Tagad eh, jaunās vakcīnas vēl ir pirms klīniskajā attīstības fāzē. Šobrīd mūsu rīcībā nav klīnisko datu, lai pierādītu, ka viena no šīm izstrādājamām vakcīnām ir labāka, efektīvāka nekā šobrīd izmantojamās vakcīna. Jaunās vakcīnas parādīšanās tirgu ir attaisnojama tad, ja tā ir e- efektīvāka nekā pašreizējā kalmetgerāna vakcīna. Un lai to varētu izmantot šobrīdējās vakcīnas vietā. Bet šobrīd e, šādu datu mūsu rīcībā pagaidām nav. E, iniciatīva tuberkulozes vakcīnas iniciatīvai nevajadzētu būt par vienīg, vienīgai iniciatīvai šajā jomā. Eiropas uh, klīnisko pētījumu partnerība ir izveidota kā pirmā iniciatīva 185. panta ietvaros, tajā piedalās 14 dalību valstis un komisija ir paredzējuši 400 miljonu finansējumu, tos skaitā 200 miljonu finansējumu eh, klīniskai, eh, klīnisko pētījumu fāzei aica uh, eh, malārijas un arī tuberkulozes uh, vakcīnu pētījumiem līdz 2015. gadam. Tā tad jau ir alternatīva šobrīd, kas darbojas. Komisija ar lielu interesi izskata arī biznesa modeļus, eh, kas ir izveidoti publiskā privātā partnerībā, un tā skaitā arī tuberkulozes vakcīnu izstrādei. Tomēr ir nepieciešams veikt padziļinātu komerc projekta un risku analīzi. Pat ja tuberkulozes vakcīnas iniciatīva saņem lielu finansiālu atbalstu, tomēr uh, Mm, ir nepieciešami pierādījumi, ka nākotnē ir sagaidāmi pozitīvi rezultāti. Komisija analizē arī modeli sadarbībai ar finanšu institūcijām, lai īstenotu uh, šādu iespēju programmas 2020 ietvaros. Liels paldies! Un tagad politisko grupu vārdā Karvaļo kundze. Eiropas Tautas partijas vārdā lūdzu. Divas minūtes. Obrigada, senhora Presidente. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, guļētais komisāra kungs. Tuberkulozes izplatība pasaules līmenī ir ļoti satraucoša, neskatoties uz jau veiktajiem veikto progresu. Pieaug rezistence attiecībā uz šo slimību, attiecībā uz medikamentiem. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri mirst šīs slimības rezultātā. Eiropas Savienība ir uzņēmusies iniciatīvu cīnīties pret tuberkulozi, veikt arī nepieciešami ir papildus pētījumi, lai varētu izstrādāt vakcīnu lai varētu tādējādi pilsoņus arī aizsargāt no infekcijas slimībām. Ir ļoti svarīgi arī, lai veselības aprūpe tik nodrošināta arī jaunatīstības valstīs, un tādējādi varētu arī pagarināt šo valstu iedzīvotāju dzīves ilgumu un cīnīties pret nabadzību. Kā jau es teicu, ir veikts progress, mēs esam uz pareizā ceļa, bet Eiropas Savienībai nepieciešama um, daudz um, aktīvāk strādāt tieši pētniecības jomā, lai varētu cīnīties pret šīm slimībām, kuras ir saistīts ar nabadzību. Tikai un tādā veidā mums arī izdosies uh, mazināt šo dramatisko situāciju, kāda ir novērojama jaunatīstības valstīs. Svešos pie komisijas, kāda ir komisija ir iecerējusi strādāt, lai veicinātu pētniecību šajā jomā, kādā veidā tieks eh, intensificēta šī pētniecība un lai šīs pētniecības rezultāti nāktu par labu iedzīvotājiem un uh, kā tas ir arī atrunāts 20, uh, 20 uh, stratēģijā. Un tagad sociāldemokrāta uh, vārdā Kašman kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, ļoti liels prieks redzēt jūs priekšsēdētājs krēslā, kad mēs runājam arī par uh, citu nelēmēm. Es zinu, ka jūs arī piekrītat mūsu bažām. Var piekrist Gerens kungam un vēlos uh, Un ievērsties pie komisijas, tas tiesa, ka tuberkuloze ir ļoti liela globāla slimība, otra lielākā infekcijas slimība kas nogalina 1,6 līdz 2 miljonu cilvēku, kur mirst gad, gad, kuri mirst no šīs slimības. Arī nepieciešams investēt vērtēt uh, pētījumos, un, diemžēl, mēs to arī redzam, ka finansējuma mehānismi, tā skaitā arī, jo Eiropas un attīstības valstīs ir arī šī klīniskā uh, partnerības, šo ir ļoti maz finansējumu, tie nonāk uh, ļoti novēloti Bet eh, šī testa ir nepieciešama, lai varētu pārbaudīt vakcīnu drošību. Mums ir vakcīnas, bet ir vitāli, mums ir jāpierāda, ka tās ir efektīvas un drošas, lai varētu tā piešķirt atļaujas un licences. Esmu priecīgs redzēt, ka komisija paredz šeit papildus finansēm, bet vai var uzdot sakojušo jautājumu? Uh, Runājot par EDCP budžeta nosacījumiem, vai tie ļauj finansējumu paredzēt arī šos klīnisko um, testu veidi, tā skaitā arī epidemioloģiskos testus, vai uh, būs kādi konkrēti spējošie finanšu mehānismi? Uh, attiecībā arī uz vēlā fāzes eh, testiem, attiecībā uz šīm vakcīnām, lai varētu cīnīties pret tādām infekcijas slimībām, kā piemēram tuberkulozi. Liels paldies! Un eh, paldies, ka ievērojat arī runāšanas laiku. Un eh, tagad Vērtmans kundz, lūdzu, vienu minūte. Tuberkuloze izplatās galvenokārt nabadzīgajās valstīs. Viena trešdaļa no šo valstu iedzīvotājiem uh, slimo ar šo slimību, un um, ņemot vērā arī Pasaules veselības organizācijas datus, septiņi cilvēki dienā iet bojā no šīs slimības ikdienu Eiropā. Cilvēku ir arī cieši no slimā raids. Arī Uh, bieži vien uh, saslimst ar šo slimību. Un ir jāmeklē veids, kā mēs par to varētu cīnīties. Jebkurā vienmēr ja jāredz, ka ir aizvien lielāka rezistence uz šiem vakcīnām. Ir arī papildus medikamenti projekti, kas varētu palīdzēt, un ko komisija ir šajā sakarā, lai attīstītu šādus alternatīvus medikamentus. Liels paldies, Kašmanai kungs, tāds patiesībā paldies, priekšstādātāji godētie dāmas un kungi. Pirms tūkstošgades mērķu noteikšanu mēs redzam, ka tuberkulozes saslimstība ir ļoti liela. Tuberkuloze ir ārsts ārstējama slimība, taču tā ir ārkārtīgi liela problēma, jo īpaši Zemsahāras Āfrikas un uh, Āzijas valstīs divi miljārdi cilvēku pārnēsās šo uh, tuberkulozes baktēriju, tā ir viena trešdaļa no pasaules iedzīvotājiem. Un viena desmitā daļa no iedzīvotājiem sli slimo ar šo slimību. Mm nu, tuberkuloze ir novērojama un izplatās tieši nabadzīgajās valstīs. Jo tieši nabadzība un higiēnas trūkums arī veicina šīs slimības izplatību. Attīstības valstis un to valdības neparedz pietiekam finansējumu, lai varētu nodrošināt attiecīgi veselības aprūpi. Arī trūkst mediķu Tādējādi valstīs, kur ir ierobežot finanšu resursi, valstis, kuras vis, eh, cilvēki, kuri visvairāk eh, cieši dzīvo tieši lauka reģionos. Jā, attīstības valstīs tiek, īstā, tiek paredzēts vismaz uz pusi mazāks finansējums nekā attīstības valstīs. Uh, Mēs nevaram palielināt šo atbalstu bez ārējā palīdzības. To minēja arī Gērens kungs. Tuberkuloze nav tikai mēdī, eh, veselības aprūpas problēma, bet arī sociāla un ekonomiska rakstura problēma, jo tā mazina produktivitāti. Tas nozīmē to, ka mūsu atbildēji uz šo, šiem draudiem ir jābūt izšķirošai, lai vakcīnas būtu pieejams visiem. Lielas paldies! Lielas paldies, Kortes Lāstrā, divas minūtes. Paldies! priekšsēdētāji. Ies kundze, godētais komisāri, kungs, dāmas un kungi deputāti, veselības aprūpe. Ir arī viens no mūsu mērķiem tūkstošgadus mērķos esam apņēmušies arī samazināt vispirms bērnu mirstības rādītāju, tad arī palielināt uh, um, nāšu ves veselības eh, stāvokli, cīnīties pret infekcijas slimībām, tā skaitā arī tuber, tuberkulozi, taču tuberkulozi joprojām ir plaši izplatīta. Un izskatās, ka eh, šos mērķus mēs eh, izpildām ļoti lēni. Ir jāpalielina finansējums palīdzībai, lai nodrošinātu veselības aprūpu jaunatīstības valstīs. Es uzskatu, ka mm, mūsu pienākums ir veicināt uh, lokālās iniciatīvas cīņā pret mm, malāriju, aidu, tuberkulozi, bet ir nepieciešams arī komisāra kungs um, mudināt pašas valstis arī no politiskā ekonomiskā viedokļa, lai tās nodrošina efektīvu veselības aprūpas sistēmu. Esmu pārliecināts, ka tā būs lab, tas būs labākais veids, lai varētu nodrošināt uh, uh, attiecības attiecīgi veselības aprūpas sistēmu, tad, nu, lai tā būtu piekļuvama visiem. Un tagad Zaborskas kundze, lūdzu, divas minūtes. Gudotā priekšsētājs kundze, godātais komisāra, kungs, tuberkuloze, gluži tāpat kā aids un malārija viena no lielākajām infekcijas slimībām, kas ļoti negatīvi ietekmē tāds valsts kā kas atrodas Āzijā un arī Āfrikā, un tad rezultātā arī ievērojam pasliktinās ekonomiskā situācija šajās valstīs taču arī citas valstis nav imūnas pret šo slimību. Mēs nevaram raudzīties uz to kā tikai un vienīgi uz medicīnas problēmu. Ir vairāki jautājumi, kur ir saistīti ar godīgumu un solidaritāti, kur ir nepieciešama globāla pieeja. Uh, cilvēki, kuri kļūst par upuriem jaunatīstības valstīs, par tādiem kļūst, jo viņiem nav pieejama veselības aprūpi, tā nav pietiekama. Mums ir jāinvestē pētniecībā, vakcīnās, lai varētu risināt arī jaunas komplikācijas un arī jauniem vīrusu veidiem. Vēlos arī norādīt uz varoņiem, kuri cīnās katru dienu ar tuberkulozi lai varētu iznīcināt šo baktēriju, lai mēs varētu arī palīdzēt šīm valstīm, lai sasniegtu uzgads mērķus, mums ir jāatbalsta uh, medicīnas personāls, kurš strādā jaunatīstības valstīs. Medicīnas personāls dodas vienkārši strādāt uz citām valstīm, jo trūkst finansēm veselības aprūpei. Katru gadu Eh, šis budžets tiek samazināts un mūsu pieeja attiecībā uz šīs problēmas risināšanu, tai jābūt globālai. Mums ne tikai ir jākoncentrēs uz pētniecību un uz uh, farmācijas nozari, bet arī uz citām jomām. Jo pētniecība ir, eh, ir ļoti ilgstoši liels paldies, un tagad uh, brīvais mikrofons ir vairāk deputāti, kur vēlas izteikties. Vispirms Nikolās Ričkungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, godātie deputāti. Es vēlos uzsvērt to, ka tuberkuloze nav iznīcināta un izskausta. Mēs redzam, ka gandrīz divi miljoni cilvēku katru gadu mirst no šīs nopietnās un smagās slimības. Vēlos teikt, ka esam ļoti, tas ir ļoti labi, ka esam to konstatējuši un atzinuši un uh, augst arī novērtē komisijas iniciatīvas, kas ir pieņemts šai jomā. Mēs nerunājam tikai par aids kā pandēmisko slimību, bet mēs runājam par tuberkulozi, kuras rezultātā mirst miljoniem cilvēku. Mums ir jāfinansē arī vakcīnu izstrāde. Protams, tas tiesa, bet, kā teica komisija, vakcīnas vēl nav pieejamas. Mēs vēl esam tikai uh, uh, pirmsklīnisko testu sākumā, pirmajās fāzēs nav nu, vēl izmēģināt šo vakcīnu efektivitāte praksē. Mēs, es vēlētos labūt vairāk finansējumu pētniecībai. Paldies! Damasēs Kūkungs minūte, lūdzu. Divi miljoni cilvēku gadā mirst no tuberkulozes. Tuberkuloze ir viena no diviem, eh, viens no diviem eh, iemesliem lielākajām slimībām Medicīna, protams, progresē, bet ir jāatzīst, ka pienācis laiks, lai varētu aizstāt klasisko BCG vakcīnu ar daudz efektīvāku vakcīnu. Un tādēļ, protams, ir nepieciešama Eiropas finansējums, kas būtu lielāks, lai ļautu veikt uh, attiecīgos pētījumus un uh, izmēģinājumus, bet ir arī nepieciešami jauni alternatīvi finansējumi izmantojot finansējumu garantijas. Šis modelis varētu būt arī pievilcīgāks privāt sektoram. Paldies. Kel Kelīkungs, lūdzu. Paldies, tuberkulāze. Man arī 50 uh, uh, gadus atpakaļ bija izplatīta īrijā, nu daudz cilvēku no tām mīra. Bet kā arī tika norādīts pēdējo uh, gadu laikā, mēs redzam, ka šī slimība atgriežas arī manā vēlēšana apgabalā. Un ir uh, bērni saslimuši ar to arī skolās un bērndārozos. Tad kāds ir problēmas, tad ir cilvēki, kuri saslimst uh, ar šo slimību un mirst tik pēc 20 sekundēm. Pasaulē šīs slimības mūsu mērķis ir. Uh, samazināt uh, šo slimību, tās izplatību, un uh, ja Eiropas Savienībai tas izdosies, tas būs uh, lieliski pētniecība, kas tiek veikta Japānā, bet 60% kā tiek veikta pētniecība, un kas tiek veikta šeit. Eiropas Savienībā, un mēs tiešām spēram ar arī liels soļus uz priekšu. Liels paldies, Ferērs kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Četrus gadus pirms tūkstošgadus mērķu īstenošanas termiņa beigām tuberkulos nogalina miljonu cilvēku gadā, tas norāda uz to, cik nevienlīdzīga un netaisna ir šī pasaule. Runa ir par slimību, kur ir maz izplatītā industriālajās valstīs, taču tuberkulos problēmas neatrisināsim, ja nenodrošināsim veselības aprūpīsiem iedzīvotājiem sadarbības uh, politika un arī palīdzība attīstībai ir jāspēlē liela loma lai varētu organizēt vakcīnas programmas, taču ir nepieciešams darīt arī vairāk. Mums ir jāpārtrauc šie parādu mehānismi, kas darbojas tik efektīvi un kas piespiež šīm valstīm būt uh, atkarīgām. Paldies, vārds! Čigaličs kungam. Liels paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi deputāti. Ungārija pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājies ar tuberkulos saslimušo skaits un arī nāvis gadījumi. 2006. gadā tika pieņems arī attiecīgais līkums par veselības aprūpi mūsu valstī. Mm, tā rezultātā radās tāds jaunas reformas, veselības aprūpu, un arī mēs esam, ka tuberkulozi ir īpaši izplatīta tieši bezpajumtnieku starp eh, vidū. Ir nepieciešams organizēt um, arī vakcīnu programmu izplatība, lai tie būtu pieejami visiem, kas arī veicinātu veselīgu Eiropu un sabiedrību kopumā. Paldies! Paldies! Un visbeidzot Čalus kungs, lūdzu, komisāra kungs. Paldies! Mēģināšu sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt, protams, ir nepieciešams vairāk pētniecības, kā es arī teicu savos ievadvārdos. Eiropas komisija meklē veidus, kādā veidā mēs varētu uh, vairāk atbalstīt šīs programmas par tuberkulozi un cīņu pret tuberkulozi. Un viens no veidiem būtu atjaunināt CTP programmu, kas, uh, kurai paredzēja 400 miljonu eiro, 200 miljonu no komisijas Komisija arī domā par iespēju izvērst, eh, piemēram, CDP2 programmu. Kā jau arī teicu, atbildot Sanesesku kungs, kungs sacīto, komisija jau daudz finansē eh, šīs tuberkulos pētniecības programmas. 65 miljoni eiro jau ir izmantoti šo programmu finansēšanai. Protams, ir skaidrs, mm, tas, ka ir jādara vairāk partnerība m, mm, starp valsts un privāto nozaru arī ir jāskata un jāņem vērā, kā tas varētu darboties. Un tad arī jāskat šie vakcīnu iespējas, lai varētu finansēt arī šo vakcīnu testus klīniskajā fāzē. Jo pašlaik eh, tas, kas ir mums ir uz galda vēl neniedrošina domāt par to, ka vēl lielāks finansējums nodrošinās labāk rezultātu. Par vitamīniem. Runājot arī šo pieju mēs eh, izskatām, bet nu vajadzētu novērst to, kā attīstītos uh, rezistence pret šiem vitamīniem, kur efektivitāte tādēļ tiktu samazināta. Tālāk globālāk runājot par veselības eh, aprūpas sistēmām Eiropas Savienībā un arī jaunatīstības valstīs. Eiropas Savienībā tātad veselības aprūpas jomā tas ir arī viens no komisijas vairāk programmu mērķiem. Arī minēts mm, Eiropa 2020 programmā veikt lielākas investīcijas veselības aprūpē un arī pētniecības programmā. Viena no iniciatīvām ir komisāra grupa, kur strādā tieši pie šī jautājuma. Lai nodrošinātu, ka dalība valstīs varētu veicināt uh, inovācijas un pētniecību veselības jomā, lai varētu arī cīnīties pret mm, sabiedrības novecošanos. Par uh, atbalstu. Eiropas Savienība darīja jau ļoti daudz. Mums ir attīstības fonds arī speciāli veselības aprūpas jomā. Šīs valstis jau saņēma ļoti lielu finansēm, bet, protams, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kam joprojām pievērsīsim mūsu uzmanību. Lūk, es ceru, ka varēju atbildēt jūsu jautājumiem, var tikai jums vēlreiz apliecināt, ka uh, šīs nozares aktuālajie jautājumi arī paliek uh, komisijas uzmanības lokā jo īpaši runājot par pētniecību. Lielas paldies, komisāra kungs! Rezolūcijas projekti ir iesniegti. Jūs zināt, Alde, Zaļie, arī Goe grupa.